So welcome everyone. Sveic visus šajā sanāksmē. Šī ir eko, ekonomikas un monetāro lietu uh, komitejas sanāksme, un šo pirmo sanāksmi atklāju. Redzu, ka uh, e, Gunārs Hokmārks, Mārts Mākārsnējs, uh, Stīvens Volfs uh, no FD ir norādījuši, ka viņi uh, e, ne. Uh, Šopēcpusdien uh, viņi ir informējuši sekretariātu, un es pieņemu zināšanai, ka ALDE grupa ir, iecē, uh, ir izvilzījuši sekretariātu. parlamentā. Šī grupa ir tiesīga uh, ir piedalīties šīs pēcpusdienas sesijā. Mums tagad ir 60 deputāti, un mēs varam balsot. Sekretariāts ir informēts par sekojošajiem aizstājējiem, kas balsos šo pēcpusdienu. No tautas partijas Alen Kadek ar aizstājēju Darījušu Rozatī. No tautas partijas Jāzeks Saļus Voļskis ar uh, aizstājēju Gunāru Haukmarku no Aldes, Nils Torvalds uh, ar aizstājēju Darījušu Rozatī. Maiklu Taureru. No zaļajiem Maikls Reirers aizstās uh, Moris Kotkato. No sociālistiem Tivor Sandī aizstās Alfrēdu Sanofu. No sociāldemokrātiem Izabela de Monte aizstās Renato Soro. un Danu Kladianu no uh, viņa aizstās uh, Amelijas Tots kundzi. We'll Un tagad uh, ķersimies pie priekšsēdētāja ievēlēšanas. Tagad es pārbaudīšu, vai ir kvorums, lai varētu balsot respektīvi vai ir 15 deputāti, kas pārstāv ceturto daļu no komitejas biedriem. Un tas ir skaidrs, ka kvorums ir sasniegts. Tagad nosaukšu izvirzītos kandidātus priekšsādātāju amatam. Ferēras kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Sociāldemokrāta grupas vārdā es gribētu piedāvāt mūsu kolēģi Roberto Galtieri kā ekon komitejas priekšsēdētāju. Vai uh, kandidāts piekrīt, ka viņu izvirza? Paldies, Glautjērīkungs. Tātad. Es saprotu, ka Galtjērī kungs ir ievēlēts par komitejas priekšsēdētāju. Aicinu viņu vadīt sēdi. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Man tas ir liels gods tikt ievēlētam, un tagad mēs varam ķerties pie priekšsādātāja vietnieku ievēlēšanas. Tātad lūdzu izvirzīt pirmā priekšsādātāja vietnieka kandidatūras. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms apsveicu jūs ar jauno amatu. Tautas partijas grupa vēlētos izvirzīt uh, mūsu kolēģi un draugu Markus Ferberu kā pirmo vicepriekšsādātāju. Paldies! Redzu, ka citu kandidātu nav. Nav citu kandidātu izvirzīti. Vai kandidāts ap, eh, pieņem savu izvirzīšanu? The... Tagad mēs varam eh, turpināt. Jūs varat pievienoties man šeit prezidijā. Yeah. Do I need to say that? No. Tagad mēs varam ievēlēt otro priekšsēdētāju vietnieku. Vai ir kādi kandidāti? Paldies, priekšsēdētāji. Sociāldemokrāta grupas vārdā gribētu piedāvāt Pīteru Saimonu kā otro vicepriekšsēdētāju. Vai ir citas kandidatūras? Redzu, ka nē. Pīters Simon, accept! Tad visi pieņemam.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 visi kandidāti ir aizpildījuši finanšu interešu deklarācijas, ieskaitot priekšsēdētāju, un tagad varam ķerties pie trešā vicepriekšsēdētāja ievēlēšanas. Vai ir kandidatūras? Jā. EKR grupas vārdā gribētu piedāvāt Bernda Lukas kungu. Vai ir citas kandidatūras? Jā. Lūdzu. Es gribētu lūgt, lai saskaņā ar uh, reglamentu mēs paredzētu aizklāto balsojumu šajā reizē. Saskaņā ar reglamentu šo pieteikumu jāatbalsta desmit deputātiem vismaz desmit deputātiem, vai ir desmit deputāti vismaz, kas to atbalsta? Jā. Labi, tad tagad mums ir jāveic aizklāts balsojums. Uh, this, uh, I have first to communicate the rules. This... Uh, pirms man jāizstāst par noteikumiem. Šis uh, balsojums jāveic elektroniski. Uh, Tāpēc visiem deputātiem ir jābūt līdz balsošanas kartēm, jāievieto tās balsošanas iekārtās, un tad jūs varēsiet balsot par vai pret. Zaļā podziņa ir par, sarkanā podziņa ir pret. Došu laiku visiem kolēģiem uh, iepazīties ar šo sistēmu. Viņš koš. Jā, es gribētu stāvieties priekšā, esmu jauns deputāts uh, Eiropas parlamentā, un es gribētu iespēju stādīties priekšā, pirms mēs sākam balsot. Runātājs atkārto teikto. Mēs varam. Eh, Saskaņā ar reglamentu nav paredzētas debatas šādās sanāksmēs. Uh, Šeit mēs tikai ievēlam priekšsādātāju un priekšsādātāju vietnieks. Jūs varat uh, pieteikties runāt par reglamentu, un mēs vēl lūdzam aizklāt Pereiras kundzi. Jā, priekšsādātāja kungs, tāpēc, ka ir jā, daudz jaunu deputātu, un šis ir aizklātais balsojums, es gribētu lūgt uh, atklātā veidā pārbaudīt uh, balsošanas sistēmu, lai visi zinātu, kas notiek balsošanas laikā. Chairman. Priekšsēdētāji. Ja atļausiet par procedūras jautājumu, mans kolēģis Lukas Kungs ir kandidāts. Sociāldemokrāta grupa grib balsot par to, vai viņš ir labs vai slikts kandidāts. Un es domāju, ka uh, viņam vajadzētu tomēr dot divas minūtes uh, izskaidrot, kāpēc viņš būtu labs kandidāts, un tas, manuprāt, ir bredabīgi, ja mēs viņu negribam vispār uzklausīt. Es lūdzu dot vismaz divas minūtes kolēģim, lai viņš varētu izskaidrot, kāpēc viņš vēlas kļūt par trešo vicepriekšsēdētāju. Dodu uh, maksimāli divas minūtes laika, lai viņš var stādīties priekšā kā kandidāts. Paldies priekšsēdētāji! Mani sauc Bērns Luke, es esmu makroekonomikas profesors, tautsēmniecības eh, nozars speciālists, specializējos konjunktūrā un ekonomikas izaugsmē, strādāju Hamburgas universitātē. Tikai pavisam nesen esmu sācis darboties politikā un Vācijā ar šo jauno partiju, alternatīvu Vācijai. Esmu iesaistījies politikā, es to esmu līdzdibinājis un mēs kritiski raugāmies uz eiro krīzi, un daudz kritiskāk nekā citas partijas Vācijā. Dzirdēju, ka dažas politiskās grupas šajā uh, zālē vēlas bloķēt manu ievēlēšanu, un tāpēc uh, gribēju izteikties, lai tomēr stādītos priekšā deputātiem, lai viņi šajā aizklātajā balsojumā varētu izdarīt brīvu izvēli. Es uzskatu, ka iemesls eh, iespējamam negatīvam balsojumam pret mani ir eh, nevis tas, ka es personīgi būtu kaut kā nepareiz rīkojies, un es nedomāju arī, ka kāds varētu šaubīties par manu kompetenci ekonomikas lietās, bet eh, iemesls negatīvam balsojumam varētu būt tāds, ka man šķiet ir cits viedoklis par eiro krīzi nekā vairākumam šajā tāpā. Tāpēc gribētu īsi izskaidrot savu nostāju. Es uzskatu, ka eiro ir valūta, kura uh, Eiropas Savienību ir ievedusi lielākajā krīzē kopš tās uh, pirmsākumiem, jo gan valsts parāda, gan konkurētspējas jomā dalība valstīs ir milzīga spriedze un ir radies milzīgs sloks. Un bija mēģinājums to pārvaldīt. Uh, pie, piemērojot taupības pasākumus, šādu te taupības politiku un e, kredītu izsniegšanas politiku, izmantojot šos te e, glābšanas uh, programmas. Es uzskatu, ka ar taupības pasākumiem patiesībā nav iespējams samazināt valsts parādus. Priekšsēdētājs lūdzu runātāju beigt savu uzstāšanos. Uh, Ja es uzskatu, ka augstais jauniešu bezdarbs un tautības politikas smagās sekas ir pietiekami iemesli, lai kritiski raudzītos uz eiro krīzi, un es gribētu noslēgumā apliecināt gadījumā, ja atsevišķi deputāti uh, varbūt par to savādāk domā, ka es pilnīgi noteikti uzskatu, ka konfidencialitāte uh, ir ļoti svarīga. Uh, Eh, un, eh, ja eh, būs prasības ievērot konfidencialitāti, no, piemēram, centrālas bankas puses vai tam līdzīgi, tad es, protams, to ievērošu. Komisar. Paldies, Lukas kungs. Tagad varam balsot. Ja nemaldos, tad vispirms mums ir jānotestē sistēma un procedūra un balsošanas kartes. Gulārs kundze, lūdzu, reglamenta jautājums. Jā, es gribēju pateikt, ka mums ir tiesības uz tulkojumu. Uh, Un uh, atzīmēšu, ka šajā uh, institūcijā mēs esam cīnījušies par dzimumu līdztiesību un arī uh, geogrāfiskais līdzsvars ir svarīgs kas, arguments, kas jāņem vērā. Um, nē, tagad mēs nevaram debatēt, saka priekšsādātājs, saskaņā ar reglamentu mums ir vispirms jāpārbauda balsošanas sistēma un tad jābalso. This, this is not working. It's not working not a, it's not a secret ballot. It's test, it's test. This is a just a test. Šis ir tikai uh, tests, šī ir pārbauda, jūs varat uh, vienkārši balsot kā vēlties. Test. Uh -huh. Šis ir aizklāts tests. To provide a secret test. Okay, secret test. Secret test. Okay. Secret test. Okay, now you can vote. Labi, tagad jūs varat balsot aizklāti. Tas ir uh, tikai tests. Mēs pārbaudām iekārtas. Okay. Whatever. You're free man and free vote. Are we having the right numbers? Yeah. Uh-huh. Yes. Missing? Uh-huh. One PP. One EPP. E Viens no tautas partijas ir par daudz. Tagad ir labi. Thank you. How many? Three. Yeah, but those who have flagged. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Ah. One SD. One SD in excess. Viens mm, ir par daudz no sociāldemokrātiem. Lūdzu, kāds no sociāldemokrātiem varētu izvilkt savu balsošanas karti. Viens no sociāldemokrātiem ir par daudz. I asked the socialist group. Lūdzu, sociāldemokrātu grupas kolēģiem vienam izvilkt savu balsošanas karti. Ir 17 eh, deputāti no sociāliem demokrātiem, vajadzētu būt 16. Jūs varbūt neskaitāt priekšsēdētāju. So, please, one of the substitute could... Uh... Viens no aizstājējiem varētu... I asking To... Lūdzu, sociāldemokrāti, izlemiet, kurš izņems savu karti. Is not, is okay. Okay. Now... Labi. Tagad mēs varam ķerties pie patiesā balsojuma, labi? Tie, kuri ir par. Nē, nē, nē, ļaujiet man pabeigt. Tie, kuri vēlas ievēlēt kandidātu, tie spiež zaļo podziņu, un tie, kuri nevēlas balsot par šo kandidātu, tie balso ar sarkano podziņu. Kreisajā pusē e, balsojums par, labajā pusē podziņu, lai balsotu pret. Sākam balsot. Okay. Labi, beidzam balsot. Jā, 21, yes. Jā, 21 pār 30 pret, 6 atturējušies. Kandidāts nav ievēlēts. No, I suggest... Tagad es piedāvāju atlikt vicepriekšsēdētāja ievēlēšanu, lai politiskās grupas varētu padomāt. Atliekam balsojumu par priekšsēdētāju vietnieku un turpināsim uh, balsošanu nākamās sanāksmes sākumā, kas notiks uh, pirmdien Strasbūrā. Nav nekāda paziņojuma. Nē, sanāksme Strasbūrā pirmdien.